iespējām. Valstu un valdību vadītāji nevienmēr ir atbilduši tai vēsturiskai atbildībai, kāda tiem ir, bet ceru, ka tie to darīs un uh, nākotnē rīkosies, lai atbil, uh, attīstība tiktu garantēta. Paldies! Priekšstādātājs. Diskusijas ir paveiktas, līdz ar to nākošais darba kārtības punkts. Uh, Kīlova kunga ziņojums nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu. Kirilova kungam četras minūtes laiks. Priekšsēžkungs, komisāri Füle, dargie kolēģi, pirmkārt gribētu pateikties ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas deva sev ieguldījumu šī ziņojuma izstrādājumā, izstrādāšanā, kas ļoti svarīgs. Un mēs uzsveram stratēģijas nepieciešamību Dienvidu Kaukāzu reģionu. Dienvidu Kaukās nav savienības tiešajās kaimiņos. Rumānija un Bulgārija Bulgārija ir jūras robeža šo rajonu, bet tam ir liela strateģiska nozīme, strateģiska, eh, eh, tātad drošības, ekonomiskos uh, jautājumos. Tādēļ Savienībai aktīvi ir, ir jārīkojas šī reģiona e, stabilizācijā un Armīnijas, Azerbaidžāns un Grūzijas attīstība demokrātijas virzienā jādibina labas skamja attiecības atti, e, ar šīm valstīm un jāintegrē tās ar ES. E, Eiropas Savienībai jāatbalsta viss iniciatīvas, kas pastiprina tās klātbūtni reģionā un īpaši jau svarīgāko austrumu partnerību, kas dod uh, ļoti labu pamatu eh, labākai reģionālai sadarbībai, bezvīzu eh, ceļošanai uz savienību un eh, brīvās izniecības nolīguma noslēgšanai. Šim procesam ir nepieciešama apņēmība un atbalsts no abām pusēm. Šīm trim valstīm, kas piedalās no Dienvidu Kaukās puses, ir jāturpina savu centienu labi pārvaldībai, tiesību valsts principu un cilvēktiesību respektēšanu. Ir ļoti nozīmīgi nākotnes attiecību gaismā ar Eiropas Savienību. Tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt sniegt finanšu un tehnisko atbalstu šīm valstīm, lai veicinātu šo principu iedzīvināšanu. Un jābūt tādai Tātad um, uh, transports un ekonomiskais koridors, uh, kas savieno Kaspijas jūru ar Eiropas savienību, uh, ir arī Dienvidkaukās reģions, un tāpēc mums ir aktīvāk jāiesaistās reģiona energoprojektos. Tā ir skaitā Nabuko caurovadu projektu nobeigšana jāveicina. Taču šī šīs ambiciozie peltīgas mēķi nevar tikt sasniegti, ja ir eh, liela ēna reģionā, neatrisinātie konflikti Gruzijā un Kalnu Karabahā kas arī ļoti nopietni traucē demokratizāciju, politisko eh, stabilitāti, sociālo ekonomisko attīstību. Diemžēl 2008. gada karš Grūzijā eh, lika Eiropas Savienībai saprast, ka tai jāspēlē eh, aktīvāk loma reģionā, arī kas attiec uz konfliktu pārvaldību Lisbonas līgumam spēko stājoties, eh, mums ir jāsaprot, ka eh, mūsu politikai jābūt aktīvākai, proaktīvākai šajā reģionā. Īpaši vēl, kas attiec uz Kalnu Karabahu, kur līdz šim savienība ir gandrīz nav bijusi klāta. Un tikai atkārto to, ka mēs atbalstam mieru centienus, ar to nepietiek. Mums ir jābūt aktīviekiem ārpolitikā. Savienība ir startautiskais vidutājs, ko uh, akceptē abas puses un uh, kas nerada pretišķības. Tādēļ Savienībai ir jāvada startautiskie centieni uh, rekonstrukcijai šajā konflikta reģionā, uh, inicējot uh, izlīkšanas projekts, uh, cilvēku savstarpējos sakars un meklējums pēc politikas politiskiem risjo, risinājumiem. Uh, konflikti liek mums arī izdarīt īpašu centienus attiecībā uz tūkstošu be, simtiem tūkstošu bēgļu situāciju, kuriem ir, eh, kas rada liels humanitārs problēmas. Eiropas saimnībai priekšsēžu kungs ir līdzekļi un pieredze, lai dot ieguldījumu tolerantākā eh, gaisotnē Dienvidkaukāzā. Mums būtu arī jāmācās no savas vēsturiskās pieredzes, lai rādītu reģionu iedzīvotājiem, ka viņi var dzīvot kopā mierā un labklājībā, ja, ka viņi var atjaunot labās attiecības, kas kas starp viņām vēsturiski pastāvējušas. Savienības būtisks uzdevums ir pārliecināt politiskos vadītājus un tautas, viņu sirdis, viņu prātus, atbalstīt miera iniciatīvas, nevis savstarpējos draudzes un spriedi. E, nākotne var būt labāk, ja mēs strādāsim kopā. Paldies! Paldies Kirilov kungam, tagad vārds komisoram e, Filis kungam priekšsēžu kungs, godātie deputāti, e, draugi, Es ar prieku piedalos šajā viedokļa apmainā Eiropas parlamentā par ES eh, attiecībām ar Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, šīm trim valstīm, kas ir Dienvidu Kaukāza reģionā. Man jau bija ļoti laba diskusija par Dienvidu Kaukāzu ar ārlietu komitejas deputātiem 28. aprīlī īs pēc mana apmeklējuma šajā reģionā ziņojumu es apsveicu, tas ir būtisks ieguldījums e, e, par, e, un pārdoms par to, ka Eiropas Savienība var veidot vēl spēcīgāku attie, attiecības ar Armēniju, Azerbaidžānu, Grūziju. Ļaujiet man atgādināt, ka mums jau ir labs sadarbības pamats, proti es kaimiņattiecību politiku un austrumu partnerību, ko mēs pagājušā gadā palaidām. Šī ir un paliek viena no mūsu galvenām prioritātēm realitātēm ārlietu attiecībās. Um, un aktīvi jāiesaist arī partnerības valsts. Uh, tas stiprinās mūsu attiecības uz uh, kopīgo vērtību pamatu. Gribētu pasvitrot divus būtiskus tādus kā um, stūrapmeņus šajā ceļā. Pagājušā nedēļā e, komisija e, publicēja savu igadējo ziņojumu par Dienvidu Kaukāzu reģionu, es rīcības plānu un e, to implementēšanu. E, svērtēšana ir un paliek būtiski e, vērtēšanas e, palīgi līdzekļi šo valstu tālākai virzībai un to sadarbībai ar Eiropas Savienību. Un e, tagad arī ir tā, ka mūsu galvenais mērķis ir izmantot atziņas no šīm izvērtējumiem kopā ar jums šeit Eiropas parlamentā, mūsu partneriem Eh, kaimiņu attiecību politikā, eh, lai salikt prāts kopā un izvērtēt, vai mums ir pareizie eh, darbrīki, pareizie instrumenti, vai resursi ir pietiekoši, vai sadarbības ātrums un um, apjoms ir pietiekoši. Rezultāti tiks prezentēti pagājušā gada pakotnes ietvarā, kas mūsu politiku padarīs uh, saskanīgāk un neapšaubām eh, mūsu kaimiņus arī iesaistīs intensīvāk. Tas arī būs ideāls um, veids, kā parādīt, ka ir uh, eh, nepieciešama uh, eh, adekvāta resursa nākamā uh, finanšu uh, perspektīvā. Uh, ir uzsāktas tagad sarunas par asociācijas līgumiem ar Azerbaidžānu, Armēniju un Grūziju. Un tas e, dod skaidru signālu par to, ka mēs esam gatavi pas, padziļināt savas attiecības ar Dienvidu Kaukāzu reģionu valstīm, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un principiem, tā skaitā demokrātija, tiesība valsts un cilvēktiesību e, principus. Eiropas Savienība jau gatavojas sarunu sākšanai, kas notiks tuvāko mēnešu gaitā Šīs divas jomas skaidri parāda, ka Eiropas Savienībai jau ir uh, visaptveroša saskanīga stratēģija Dienvidu Kaukāzam, kur potenciāli mēs uh, centīsimies izmantot visplašākā mērā, lai šo reģionu pietuvinātu Eiropas Savienībai vēl vairāk. Godātie deputāti! Ziņojumi gaismā, ko ir sarakstījis deputāts Kirilovs, kas ir ļoti, ļoti uh, vērtīgs ieguldījums šajā pārdomu procesā. Es uh, gribu konstatēt, ka parlamenta uh, viedoklis lielā mērā saskrīt ar komisijas viedokli. Dienvidu Kaukāzu reģionu stabilitātei ir tieši ietekma uz Eiropu, tādēļ Eiropai uh, ir jādod savs ieguldījums konfliktu noregulēšanā un e, savstarpējās uzticības veidošanā. E, Dienvidu Kaukāzu e, stratēģijai ir jāņem vērā tirdzniecības, transporta jautājumu, cilvēku pārvietošanās jautājumu. ES asociācijas nolīguma paplašinās tirdzniecības noteikumus, ko partnerības un sadarbības nolīguma paredz. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir uz pareizā ceļa savu sadarbības pastiprināšanā ar Armēniju, Azerbaidžānu un Grūziju, bet tomēr gribētu arī uzsvērt, ka atbildība par konstruktīva ietvara izveidošanu ir, uh, nu, abās pusēs. Mūsu Dienvidkaukās partneru apņēmība tuvināties Eiropā, e, tā ir jāizpaužas arī e, tālākos soļos demokrātijas, tirgus ekonomikas un politiskās stabilitātes virzienā. Tādēļ es aicinu Armēniju, Azerbaidžanu un Grūziju e, virīties uz priekšās centienos uh, moderns, e, iekļaujošs, pluralistisks, demokrātisks un labklājības sabiedrības e, virzienā un e, lai būtu miers ar kaimiņiem. Paldies, komisāra kungs, un tagad vārdu dosim Inte, komitejas vārdā Kazaka kungam. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, като координатор. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu koordinators Un gribu prezentēt Inta komitejas uh, viedokli par uh, šo e-stratēģiju attiecībā uz um, Dienvidu Kalnu. Zinu, ka tas ir delegāts jautājums, bet tas ir absolūti nepieciešams, lai attīstītu kaimiņu attiecību politiku un apstiprinātu Eiropas Savienības lomu kā globālu aktieru lomu drošības veicināšanā reģionā. Ir daudz uh, iespēju energoprojektu jomā, labas pārvaldības jomā. Uh, Un Eiropas Savienībai vajadzētu nospraust šos e, mērķus kā prioritāti. Jāpievērš specifiska uzmanība Armēnijas, Azerbaidžāns e, e, ģeopolitiskai mm, nozīmai attiecībā uz Krieviju. Jāsamazina tirdzniecības šķēršļi, lai veicinātu ekonomisko attīstību. Tirdzniecības uh, saites un lai labāk uh, respektētu cilvēku tiesības un veicinātu stabilitātes rašanos reģionā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jāmēģina veidot brīvās apmaiņas zonu Kaukāzā. Šādi tā dotu uh, eh, pienesumu, lai atrisinātu uh, eh, ilgspēj, ilgos uh, konfliktus un veicinātu administratīvās pārvaldības struktūru veidošanos reģionā un aicinu komisiju šādā izpratnē turpināt strādāt. Paldies! Priekšstādēs tagad politisko grupu vārdā runātāji, bet jūs zinat, ka pusdienas laikā mums ir jābalso. Tādēļ lūdzu jūs ievērot runas laiku tautas partijas vārdā. Ibris Sagičkundze, divas minūtes, lūdzu. Tak, Herr Tolman. Paldies, priekšsādātāji. Füllerkungs. Šodien mēs balsosim par nepieciešamību izveidot stratēģiju Kaukās reģionam, Dienvidkaukās reģionam. Eiropas Eiropa spēlē aktīvāku politisko lomu šajā reģionā, un kā ēna referenta no Tautas partija grupas es esmu daudz strādājis, lai pasvītrotu Eiropas Savienības lomu Dienvidkaukāzā. Uh, un uh, ko mēs varētu praktiski darīt, lai šīs valsts tuvinātu Eiropas Savienībai. Katra no šīm valstīm atbilstoši savai specifikai un uh, savam tempam. Ir iezīmētas konkrētas fāzes, lai šī stratēģija kļūtu par realitāti. Vispirms jau mums ir jāpātrina vīzu uh, atvieglotā režīma um, ieviešanas sarunas un jāveido arī spēcīgāka partnerība ar šīm valstīm reģionā. Visas šīs valsts, Armēnija, Azerbaidžāna un Gruzija, ir bijušās PSRS republikas, un tā rezultātā Krievijai joprojām ir ļoti liela ietekme šajā reģionā. Tādēļ, lai uzturētu mieru un brīvību šajā reģionā, mums ir jābūt tuvākiem nākotnē šim reģionam nekā esam tagad. Un mums ir jāiezīmē mūsu perspektīva šajā reģionā. Ļoti svarīgi, lai mēs apzinātu stabilitātes un miera nozīmi šajā reģionā. Es gribētu arī pasvītrot, ka ir ļoti svarīgi apzināties šos jau ilglaicīgos konfliktus reģionā un ko ir iespējams darīt, lai šāds konflikts nākotnē novērst. Tādēļ esmu ļoti priecīga, ka šajā tekstā tiek pausts beznosacījuma atbalsts startautiski noteiktu robežu ievērošanai un cilvēku tiesību ievērošanai reģionā. Un mēs esam panākuši arī Dienvidu Osetijas atzīšanu un um, norādījām Krievijas pozīciju šajā uh, jautājumā. Un es gribētu aicināt visus parlamenta deputātus atbalstīt tautas uh, partijas uh, un zaļo un sociālu demokrātu grozījumus. Paldies! Paldies, saka priekšādās tālāk Svobodas kungs, SND grupas vārdā. Paldies, Paldies pēdējā. Es gribētu vispirms pateikties kolēģim, kurš ir tiešām mm, devis nozīmīgu ieguldījumu, lai veicinātu šo stratēģiju. Mēs zinām, kas pirms īsa laika bija. Šis bija reģions, ja jūs parasti runā par šo reģionu, jūs reiz domājat kādu no tām valstīm. Tagad mēs runājam par reģionu un reģionālo sadarbību. Un katrā ziņā tas ir tāds Eiropas uzstādījums. Un tas arī pierāda, kā politiķi domā. Īstenībā daudzi domā, mēs nemaz to īsti negribam, bet nu, ja Eiropa to uzspiež, nu tad nekas jau nepaliek cits kā vien sadarboties. Un tāpēc mums ir skaidri jāpasaka, jā, Eiropa redz reģionālo sadarbību kā bāzi miermīlīgai attīstībai. Taču mēs redzam, ka ir daži negatīvi spiedieni. Piemēram, lielais brālis Krievija no savas puses negatīvi daudz lietas ietekmē. Un tas traucē sadarbībai starp šīm valstīm. Bet mēs redzam, ka, protams, tas nav svarīgs tikai reģions Eiropai, bet arī saviem kaimiņiem, piemēram, Turcijai. Uh, Turcija grib ciešāku sadarbību, un es vēlētos, lai problēmas, kas veidojas ar Turciju, ka abas puses uzņemtos savu atbildības daļu. Daļa problēma, protams, ir Armēnija, un daļa ir no problēmas ar Kalnu Karabahu. Katrā ziņā situāciju nekādā ziņā nesasliktināt, bet drīzāk uzlabot, ja tās daļas, eh, karavīdu daļas, kas vēl atrodas Armēnijā, tomēr tiktu atsauktas. Kam arī mūsu politiskā grupā mēs esam vairākas reizes norādījuši, ka šī ideja par Melnās jūras savienību tiešām būtu veicinām. Bet ja mēs skatāmies, kāda varētu būt ciešāka sadarbība šiem reģioniem, un reizē arī starp kaimiņiem Krieviju un Turciju būtu īpaši izceļams. Un tāpēc domāju, ka tiešām mēs varētu veidot šādu Melnās jūras savienību, kas ir vīzija pagaidām redzējums, bet tā varētu kļūt par realitāti. Paldies, Sobots kungam! Tālāk Alda grupas vārdā Nikola, Nikolai kundzei vārds. Pusot minūte. Paldies, priekšsādātāji! Kā ēnu referenta liberāļu grupas vārdā es uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi būtisks sākuma punkts, atspērienu akmens saskaņotai pieejai visam Kaukās reģionam. Tas pilnīgi noteikti dod papildus pievienoto vērtību turpmākajai rīcībai, un tāpēc gribu pateikties Kirilov kungam par paveikto darbu un arī visām politiskajām grupām, kas kopā sadarbojoties varēja pie šīs saskaņotās pieejas nonākt. Uzskatu, ka 2010. gads ir milzīgi iespēju gads attiecībā uz valstīm šajā reģionā. Tas tāpēc, ka trīs galvenie konflikti, kas norisinās Abhāzijā, Dienvidosetijā un Kalnu Karabahā, un kā, protams, arī domstarpības starp Turciju un Armēniju, uh, ir tādi konflikti, ko ar aktīvāku Eiropas Savienības diplomātijas centienu iesaistīšanu varētu atrisināt vai vismaz virzīt uz risinājumu pusi. Ziņojumā uzsvērts, cik ļoti svarīgs šis reģions ir, ir attiecībā uz energoapgādes drošību. Mums ir vajadzīga spēcīga Eiropas klātbūtne šajā reģionā, lai varētu uz drošības situāciju normalizēt, piemēram, die, visā Dienvidu Kaukāzu reģionā Mums vajadzētu izvērt ekonomiskās partnerības ar valstīm šajā reģionā. Un vienlaicīgi mums būtu jācenšas viest arī demokrātiju šajā reģionā, jārada tajā stabilitāte. Tas tāpēc, ka daudzās valstīs šajā reģionā joprojām pastāv kārdinājums īstenot diktatūru un pastāv zināms demokrātijas deficīts. Tāpēc mums jāveido tādas politikas un projekti, kas būtu ilgtspējīgas šajā reģionā. Tas ir ļoti svarīgi šim reģionam. Jāspēj novērst šīs konfliktējošās, eh, domstarpības ar konfliktējošām etniskajām grupām, radikalitāte jā, jāmazina, bet priekš tā ir vajadzīga demokrātiska griba, ir vajadzīga demokrātiska pārvaldība šajā reģionā. Ziņojumā visi šie aspekti arī attiecīgi uzsvērti. Tur uzsvērt arī citi reģionam ļoti nozīmīgi te, punkti, eh, piemēram, individuāli personu brīvības pamat brīvības, un domāju, ka šī strateģiskā partnerība šo mērķu sasniegšanai ir ļoti būtīga. Paldies, saka priekšsādātājs Nikolais kundzei. Tālāk, zaļo grupas vārdā Lunačeks kundze. Paldies! Arī no savas puses vēlos, tāpat kā iepriekšējā runātāji, Kirolam kungam sirsnīgi pateikties uh, eh, par ciešo sadarbību izstrādāt šo ziņojumu un uzsvērt ziņojumu labo kvalitāti, kas tiešām ir ļoti visaptverošs. Vēlos pievērsties atsevišķiem punktiem, kas nav tik ļoti akcentēti, bet man ir nozīmīgi. Ir jāatzīst, ka šie trīs iesildētie konflikti, kas ir arvien aktuāli reģionā, ir nozīmīgs apgrūtinājums tālākai Eiropas kaimiņu politikas attīstībai. Un tas nenozīmē tikai kā problēma Eiropai, bet arī problēma pašām valstīm. Ja mēs redzam, ja jums ir šis ārējs, reāls vai iedomāts draudz, ienaidnieks, tad pirmkārt ir jābūt gataviem pašiem rīkoties, uzņemties savu atbildību, rīkoties savu sabiedrības labumam, un tātad pirmie soļi jāspēr no sevis savas puses. Tātad jāatsakās no augstās, piemēram, budžeta sadaļas, kas tiek vēlēta militāriem izdevumiem, kas tiek visu laiku kāpināta. Īsnībā, lai vairāk atvēlētu sociālajiem izdevumiem, kultūras izdevumiem, ekoloģijas jautājumiem. Lūk, tie ir centrāli jautājumi, kas ir jāiekļau šajā ziņomā, un tas ir iekļauts, un mēs to gribētu vēl uzsvērt. Cits jautājums. Arī atsevišķais ziņojums par Krievijas-Gruzijas konfliktu, kas norādīja, ka ir jāskatās arī, kā tiek eh, konflikts izvērsts dažādi veidā citos līmeņos, ne tikai konfliktā, piemēram, naidu kurināšana runās. Tāpēc arī no tādiem elementiem būtu jāatsakās un jāmēģina tos novērst. Tālāk. Demokrātijas konsolidācija. Dažādu veidu minoritāšu seksuālo, reģioloģisko minoritāšu aizsardzība vārda brīvs aizstāvību. Piemēram, blogeri, kas uh, arī ir izteikuši savu brīvu viedokli, nu jau pusgadu sēž uh, apcietnāmā un netiek atbrīvot. Mēdīju brīvība tātad nopietna problēma. Tie ir nopietni aspekti, kas ir iekļauts ziņojumā. Un tāpat kā iepriekšējie kolēģi, kas uzteica šo reģionālo sadarbību, pārobežu sadarbību, uh, arī mēs no savas puses to ļoti uzsveram un atbalstam komisiju šajos centienos. Paldies! Lielas paldies, Lunačakas kundzei, saka priekšsēdētājs tālāk uz tālāk ECR grupas vārdā, tā no kungs priekšsēdētāja. Kirilo ziņā, ska, ziņojumā skaidri pateica, ka valstis Dienvidu Kaukāzā ir strateģiski svarīgas mūsu Eiropas Savienībai, it īpaši runājot par energo apgādes drošību, Kaspijas jūra, gāzes eh, ražošanu un tranzīts, protams, uz mūsu valstīm. Diemžēl šis reģions joprojām ir paralizēts, jo tur ir ļoti daudz iesaldētu konfliktu un, protams, pats nesenākais ir Krievijas de facto okupācija eh, Dienvidu Osetijā un Abhāzijā. Mēs to uzskatām par Gruzijas suverēnās teritorijas eh, pārkāpumu. Un Eiropas Savienība nav iejaukusies šajā jautājumā. Ja runājam par austrumu partnerības jautājumiem, mums ir jādubulto mūsu centieni, lai palīdzētu Gruzijai un atbalstītu tās centienus. Uh, kas cenšas eh, īstenot savus transatlantiskos centienus, un tāpēc es un man grupa atbalstām brīvās tirniecības, noslēgš, tirniecības nolīguma noslēgšanu, kā arī vīzu režīmu atcelšanu ar visām valstīm Dienvidu Kaukāzā. Esmu arī Armēnijas draugs, un tāpēc priecējos, ka ziņojumu gala versijā ir daudz līdzlīdzvarotāka situācija attiecībā uz Armēniju. Tomēr esmu joprojām nobežījies par tiem elementiem ziņojumā, kas ir pretrunā Eiropas Savienības oficiālajai nostājai eh, par eh, Kalnu Karabahas jautājumu Armēnija šobrīd ir dr izdarījis drosmīgus centienus, lai šo ilgi, ies lai ilgi iestrāgšo situāciju risinātu Kalnu Karabahā. Turklāt tā ir centusies normalizēt attiecības ar Turciju eh, kas varētu arī stabilizēt Dienvidu Kaukās teritoriju kopumā, bet tikai Turcija. Eh, Turcijas ziņā šobrīd ir uz šiem centieniem atsaukties atbilstīgi. Ja šīs robežas atkal varētu atvērt, tad tādā gadījumā eh, tas varētu palīdzēt Armēnijai, jo embargo pret Armēniju ir pastāvējis pārāk ilgi. Tas ļautu šai valstī arī attīstīties tālāk un nonākt pie labklājības. Un tāpēc Turcijas pašas interesēs būtu virzīties uz priekšu šai jautājumā. Es uzskatu, ka nav pamatot tas, ka Turcija šo robežu slēgšanu un tās slēg, slēgšanas turpināšanu uh, attaisno ar savu, uh, savu partnerību ar Azerbaidžānu. Un, Un tas nozīmē, ka arī varētu teikt, ka Grieķijai jāslēdz robeža ar Turciju, piemēram, solidarizējoties ar Kipras Grieķijas pusi. Mēs Eiropas Savienībā uzskatām, ka robežām jābūt atvērtām, ir jābūt brīvai tirzniecībai, tas ir sienekvā no e, mieram un stabilitātei šai kontinentā, un tāpat arī Dienvidu Kaukazā. Paldies, Tanok, kungam saka priekšādātājs tālāk EFD, e, Proveras kungam vārds grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Es gribēju pateikties Kirilo kungam par lieliski paveikto darbu pie šī ziņojuma. Tā Dienvidu Kaukās ir teritorija, kur ļoti daudz problēmu, bet arī ļoti daudz iespēju un potenciālu. Un tieši tāpēc Eiropas Savienība labi varētu attīstīt tālāk attiecības ar Dienvidu Kaukās valstīm. Ļoti labi, ka tās veido daļu no austrumu partnerības plāna un politikas, jo tas ir jautājums, kurā ieinteresētas visas dienvidu kaut kāda valsts un arī Eiropas Savienība. Protams, ir ļoti daudz klupšanas akmeņu vēl, drošības jautājumu, energoapgādes jautājumu, Gruzijas gadījumām, piemēram, eh, šīs okupētās teritorijas, tāpat Kalnu Karabahas jautājums. Tie ir jautājumi, kas nav atrisināti un būtu daudz efektīvāk šie, šeit šim reģionam attīstīties, ja mēs varētu panākt savstarpējas sadarbības klimatu, piemēram, starp Gruziju, Armēniju, Azerbaidžānu, vienlaicīgi respektējot arī teritoriālās nedalāmības principu un pamatojoties uz ANO rezolūciju, kas varētu kalpot kā pamats konfliktu risināšanai. Svarīgi uzsvērt, ka mēs izmantojam tādu politiku, kas pilnīgi noteikti ievēro šo robežu saglabāšanas principu. Tās ir robežas, ko nevar mainīt patvaļīgi un pilnīgi noteikti to nevar darīt ar militāru iebrukumu palīdzību. Tālāk grupām nepiesaistīto deputātu vārdā Stojanov kungs. Paldies priekšsādātāji! Iesaukumā gribēju jūs, dāmas un kungi, informēt par to, ka referents Kirilovs un arī referents Kazaks pieder pie politiskajām grupām, kas sistemātiski Bulgārijas parlamentā ir balsojuši pret Armēnijas genocīdu atzīšanu. Un tāpēc man liekas ļoti savādi, ka šis ziņojums uh, veido konfliktējošs, zināms, konfliktējošs nostājs. Tieši tā kā Tanaka kungs teica, nu, piemēram, attiecībā uz Kalnu Karabahu un vairākas organizācijas ar mani ir sazinājušās, lai pastāstītu, ka ziņojumā nav nodrošināta saskaņotība ar, piemēram, eh, vadošiem grupām šeit ir, ja netiek ņemt vērā Madrids kritērija Un tāpēc gribu izteikt konstruktīvu kritis, kritiku savam kolēģim Kirilovam, jo uzskatu, ka šāda vienpusēja nostāja, kur tiek dot priekšrocība vienai pusē, nevar atrisināt konfliktu. Mums ir vajadzīga elastīga pieeja, kas atspoguļotu e, viedokļus, kas ir visām iesaistītajām pusēm, jo citādi tiešām konfliktu atrisināt mums neizdosies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk runātāji izteiksies paši savā vārdā, un pirmais no tiem - Vinklerkungs. Thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es uzskatu, ka demokratizācija, tiesiskums un cilvēktiesība ievērošana ir pamatakmeņi, uz kuriem balstās mūsu nākotnes attiecības ar Armēniju, Azerbaidžānu un Grūziju. Sadarbība reģionālā līmenī Dienvidkaukāzā arī uh, uzlabo šī reģiona sadarbības potenciālu ar Eiropas Savienību. Ekonomiskā sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīga, piemēram, enerģētikas jomā. Īpaši dažādu vērtīgu eh, projektu kontekstā, kā piemēram eh, Nabuko cauruļvada projekts. Kaspijas un Melnās jūras reģioni ir svarīgi energodrošībai Eiropas Savienībā. Uh, Un tieši tādēļ e, mums ir jāatzīst šie elementi, un es vēlētos minēt dažus no tiem. Piemēram, vietējo pašvaldību iesaistīšanās pārobežu sadarbības projektos mums ir vajadzīga reģionāla sadarbības Dienvidu Kaukāzā. Azerbaidžāns iestāšanās e, PTO ir ārkārtīgi nozīmīgi, mēs varam sniegt tā tehnisko atbalstu. Uh, lai varētu šo pievienošanos pabeigt. Un tehniskās palīdzības mehānismu ietvaros mēs varbūt varam uh, palīdzēt stiprināt finanšu un uh, banku sistēmu Dienvidu Kaukāza valstīs, jo tas piesaistīs investorus un dos tiem labas ekonomiskās perspektīvas darboties šais valstīs. Paldies, Vinklerkungs! Un tālāk Severin kungs. Paldies, komisārkungs, kolēģi! Kirilova kunga ziņojumā ir runāts par nepieciešamību veidot eh, stratēģiju Dienvidu Kaukāzam. Jā, stratēģija tiešām ir vajadzīga, taču tā ir vajadzīga mērķi, un mērķi prasa, lai būtu skaidra ģeopolitiskā identitāte. Tā ir jādefinē labāk. Mums ir noteikti mērķi, tā ir stabilitāte, atklātums un sadarbspēja likumdošanas jomā, demokrātijas jomā, politikas jomā un tā tālāk. Eh, šis reģions, protams, ir specifisks mūsu austrumu partnerības ietvaros, un mums ir jāizmanto šī specifika un jāatzīst. Katra valsts ir specifiska, un tādēļ ar katru jāstrādā atbilstoši. Mums ir jāatzīst arī Turcijas loma šajā reģionā, jāizmanto mūsu uh, sarunas ar Turciju, uh, lai palīdzētu veidot Eiropas-Turcijas partnerību un izmantot to, eh, ar sad veidojot sadarbību ar Dienvidkaukāzu. Domāju, Turcija šeit ir ļoti svarīga. Reģions, protams, ir mūsu kopējā eh, kaimiņu telpa ar Krieviju, un tāpēc ir svarīgi veidot šajās <clears throat> kaimiņu valstīs eh, kopēju politiku arī ar Krieviju. Ir, protams, jautājumi, kas ir saistīti ar enerģētiku, un varbūt, ka tos var izsināt uh, trīspusējā formātā. Tas varētu mums palīdzēt rast risinājums vietējiem, tā saucamajiem iesaldētiem konfliktiem. Mums ir jāatzīst, ka šie konflikti ir tikai daļa no plašāka un eh, sarežģītākas eh, problēmas, kas ir ar globālāku raksturu, kā mēs varbūt iedomājamies. Es domāju, ka mums ir jāizkļūst arī no eh, šāda, zinām, neskaidrību un nesaprašanās teritorijas, jo nevienmēr par integritāti mēs varam visu mērīt ar vienu olekti. Sadarbība Dienvidu Kaukāzā ir svarīga, lai uh, veidotu stabilitāti visā šajā reģionā. Paldies, Severīna kungs, un tālāk Parēbas kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kā pastāvīgais Armēnijas pārstāvis, kā runas vīrs eh, Armēnijai, es vēlētos uzsvērt to, cik ir svarīgi veidot koherentu stratēģiju šim reģionam. Tas ietver demokrātijas un brīvības veidošanu. Mums ir jāatbalsta reģiona valstis un uh, jārosina veikt brīvā tirgus reformas. Jaunā veida asociācijas līgumi ir jānoslēdz pēc iespējas ātrāk. Es esmu pārliecināts, ka šie uh, līgumi veicinās demokrātiskās pārmaiņas šajās valstīs. Grūzijas piemērs to parāda. Un, piemēram, eh, reitingu sarakstos Grūzija ieņem 11. vietu kā viena no eh, biznesa videi vai biznesa attīstībai draudzīgākajām valstīm. Eiropas Savienībai ir jānovērtē fakts, ka Sākašvilī kungs brīvā tirgus eh, reformas ļoti konsekventi realizē un ir piemērs citiem. Paldies, un tālāk paselt kungam vārds. Priekšsēdētājiem. 8. maijā Strasbūrā kopā ar Buzeku eh, priekšsēdētāju, parlamenta priekšsēdētāju atzīmējam eh, Šumana deklarācijas gadienu ar tūkstošiem cilvēku kopā. Un toreiz mēs norādījām arī, ka Dienvidu Kaukazā šobrīd ir nopietna alternatīva izvēle priekšā. Vai nu viņi tad atzīst, ka um, viņi arvien paliek tādā otrā pasaules karēnā, vai atzīst kaut cits alternatīvs, kā piemēram Montāna piedāvāto uh, risinājumu. Un šajā eh, svabots iepriekšējā ziņomā mēs norādām, ka ja kaut kāds valsts sadarbojas, arī ņemot vērā uh, ārējo spiedienu, viņi spēja samazināt, piemēram, Krievijas spiedienu uz savu atbalstu un sadarbību. Es tiešām atbalstu Armēniju viņu centienos panākt to, ka tiek atzīta osmāņu genocīds. Bet vai viņam arī nevajadzētu rīkoties un kad viņi beidzot izvāks savu karaspēku no Azerbaidžānas. Mums ir jāpanāk miera izlīgums uh, Kalnu Karabahas konflikta atrisinājumam un karaspēku izvešanai no Azerbaidžānas. Kas notiek Gruzijā? Mēs redzam, ka Gruzija šobrīd tiek destabilizēta un ar to destabilizēts viss reģions. Un tāpēc ļoti svarīgie punkti ir tieši mieru sarunas, starptautisko konfliktu uh, atrisināšana un pārvietoto un Uh, no mājvietām izliekt personu atgriešanās dzīves vietās. Nav pieļams, ka 21. gadsimtā ar vienu tiek veicināta šāda uh, politika un tiek šie iedzīvotāji izlikt no savām dzīves vietām. Mums ir daudz aktīvāk jārīko šai ziņā. Paldies! Uz divām minūtēm tālāk palēķis kungam vārds. Miniņķē. Priekšsēdētāji. Paldies. Mēs redzam, ka šis ziņojums ir tiešām ļoti labi sagatavots. Un paldies par to referentam. Eiropas Savienība pieprasa, lai Gruzija, Azerbaidžāna un Armēnija darītu visu, lai nodrošinātu mierpilnīgu uh, attīstību un kļūtu par demokrātiskām valstīm, kur tiek ievērots arī minoritāšu tiesības un tiek uzklausīta arī opozīcijas uh, balss. Tas, protams, nav vienkārši runāt par reģionālo sadarbību, zinot šos apstākļus, ka trīs Dienvidu kaut kādas valstis visu laiku konfliktē, ar visu laiku piedzīvo jauns konflikts, bet paskatoties uz Eiropas pieredzi, kāda ir bijusi asiņai no karu pieredze Eiropā, mēs skaidri pierādām un parādām, kā var tomēr nodrošināt citu sadarbības modeli. Un arī raudzīties nākotnē, diezgan mierīgi, nevis visu laiku skatīties tikai uz pagātnes konfliktiem. Mēs spēsim nodrošināt tādu Eiropas uh, um, modeļu attīstību, tad, ja šīs valsts tiešām pašas gribēs sadarboties. Un tas arī tiešām mērā ir attiecīgs no šo valstu kaimiņiem. Eiropas Savienība, protams, var un viņai ir jāuzņems aktīvāk politiska loma, arī risinot dažādas problēmas, kā piemēram nabadzības apkarošanu, sociālās atsumstības risināšanu, nodrošinot arī sieviešu tiesību ievērošanu un arī īpaši veselības aizsardzības nodrošināšanu. Ir jādara viss, lai tiešām veicinātu tiešos kontaktus starp iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un Dienvidu Kaukazā. Īpaši ir arī jāskatās, kā varam veicināt studentu apmaiņas programmas un zinātnisko um, programmu attīstību. Paldies! Gracias, Palekis! Paldies, Palecka kungam, un tālāk Černiecka kungs. Dāmas un kungi, šis ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, ko spēr Eiropas parlaments, lai pavērtu durvis e, nācijām, kas ir eiropeiskas, piemēram, armēņi un gruzīni. Taču tas ir solis, kas iespējams tiek spērts pārāk vēlu. Ir ļoti žēl, ka mēs šo soli nespērām pirms diviem gadiem tad, kad Krievija iebruka Grūzijā. Taču labā ziņa tā, ka mēs dodamies pareizajā virzienā, un es esmu pārliecināts, ka mēs varam tam visam piešķirt attiecīgu politisko saturu, un es ceru, ka Eironest parlamentārā asamblē rīkosies kā efektīvs rīks, lai atbalstītu Eiropas ambīcijas attiecībā uz šo reģionu. Un visbeidzot, es vēlētos uh, Eh, dzirdēt, eh, lai kolēģi skaļi un skaidri izteiktos par demokrātijas eh, trūkumu lielajā kaimiņu valstī Krievijā. Mums nevajadzētu pielietot dubult standartus. Paldies Černiecka kungam, tālāk Liseka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Armēnija, Azerbaidžāna un Grūzija bez šaubām ir Eiropas valstis un Eiropas nācijas. Tās eh, pieder, eh, tās ir Eiropas padomas dalība valstis un eh, līdzdarbojas daudzos starptautiskas sadarbības projektos, tā skaitā arī ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienības pienākums būtu atzīt katras nācijas tiesības uz pašnoteikšanos lai tās pašas veidotu savu nākotnu. Mēs nedrīkstam piekrist arhaiskajai definīcijai par interešu un ietekmes sfērām. Grūzijas pilnīga integritāte ir jāsaklabā. Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība atbalsta Grūzijas teritoriālo integritāti. Eiropa šeit uh, uzstājas kā garants uh, drošības garants eh, ne tikai šajā, bet arī citos reģionos. 2008. Eh, gada septembra nolīguma noteikumi, daudz no tiem tomēr nav īstenoti. Eh, bilaterālās sarunas ar Krieviju turpinās, taču rezultāti nav panākti, un tas ir jāpasvītro. Runājot par vīzu režīmu atvieglošanu, es domāju, tas ir solis, kas palīdz cilvēkiem tuvināties uh, Un tas noteikti būtu jātiecina uz Grūzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pilsoņiem. Paldies, Lise kungs, un tālāk Kutas kungs. Paldies, priekšsādētāji. Ņemēt vērā, cik ļoti nozīmīgs ģeopolitiski ir Dienvidu Kaukāza reģions attiecībā uz gan Eiropas Savienību, gan Krieviju, gan Irānu, gan Turciju. Mums ir vajadzīgs stabils dienvidu kaukās, kurā būtu ekonomiskā izaugsme, tikt ievērots cilvēktiesības, un tirsniecība ir viens no instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, lai veicinātu šādus procesus, ieskaitot brīvās tirdzniecības līgumus, kas dod stimulu, veidot jaunas darbvietas, stimulē izaugsmi, uh, un ārvalstu investīcijas. Energodrošība ir ārkārtīgi svarīgs elements. Mums ir jāsadarbojas enerģētikas jomā, un mums ir jāpabeidz arī sarunas par Nabuko cauruļvadu būvi un jāatbalsta citi e, energoefektivitātes projekti, attīstot alternatīvas energoavotas dienvidu Kaukās valstīs. Un tālāk Kovaļkungs. Paldies, priekšsēdētāji, Grūzija un Armēnija. Šī ziņojuma autoru, pēc šī ziņojuma autoru domā, ir strateģiski ārkārtīgi svarīgs reģions Eiropas Savienībai. Mums tas vienmēr ir jāņem vērā. Mēs nedrīkstam aizņemt, aizmirst, cik ļoti specifiski ir katra valsts šajā reģionā runājot par sabiedrību, transporta jomu, kultūru un tā tālāk. Mēs ļoti bieži šeit pieminam dažādus eh, etniskas problēmas, iesaldētus konfliktus, un ir ārkārtīgi svarīgi minēt visu šīs lietas, taču, lai patiešām risinātu problēmas šajā reģionā, mums ir jāatbil, jāatbalsta modernizācija šajā reģionā, lai konflikti vairs nespēlē tik nozīmīgu lomu. Mēs šķiet mēdzam aizmirst, eh, ka uh, E, Grūzija pavisam nesen ir pieredzējusi kara beigas. Mums ir jānodrošina, lai šajā reģionā nebūtu e, vairs karu, un tādēļ ir jāatbalsta modernizācija. Grūzijā, Armēnijā un Azerbaidžānā ir nepieciešams atbalstīt spēcīgu ekonomisko izaugsmi. Paldies! Un tālāk uz pusotru e, minūti Kovačev kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šoreiz centīšos runāt lēnāk, saka deputāts. Es apsveicu Kir eh, Kirilovu kungu ar viņu ziņojumu. Viņš nosvēr, cik ļoti svarīga loma spēlēm Eiropas Savienība šajā ģeopolitiskajā reģionā. Tas, protams, skar sadarbību uh, Melnās jūras reģionā. Diemžēl Eiropas Savienībai nav tādas skaidras stratēģijas uh, Melnās jūras reģionam. Uh, protokola ratifikācijas procesa palēnināšanās, um, es domāju, nav labs process. Valstīm nevajadzētu uh, uzstādīt papildus nosacījumus uh, parakstot šos protokolus. Ziņojumā ir sacīts, ka uh, sarunas par diplomātisko attiecību veidošanu, robežu atvēršanu starp šīm, šī reģiona valstīm ir ārkārtīgi svarīgi elementi. Savukārt Kalnu-Karabahas jautājums ir izņēmums atsevišķi. Eiropas Savienība ir aktīvāk jāiesaistās Kalnu-Karabahas jautājumu risināšanā. Mums ir pieredze no Grūzijas, mums ir pieredze no Balkāniem, tā kā mēs šeit varam spēlēt visai būtisku lomu. Uh, labklājīgs Dienvidu Kaukās ir reģions, eh, kas ir Eiropas Savienības interesēs. Lisabonas līgums dod mums iespēju kļūt par globālu spēlē, spēlētāju un uh, palabra para catch the eye y no hay tiempo para todos porque Un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Es ļaušu runāt tikai sešiem runātājiem, jo mums ir uh, priekšā balsošanas sesija. Dziękuję, panie przewodniczący. Raport w sprawie. Paldies, priekšsēdētāji. Gržības kungs saka, ziņojums patiešām ir ļoti labs. Es vēlētos uzsvērt Eh, ka tas īpaši izceļ Eiropas Savienības lomu, kas ir virtājs un vērtību nesējs, kā arī sadarbības veicinātājs eh, reģionālā līmenī. Un tieši šo aspektu es vēlētos uzsvērt visvairāk. Problēma ir daudz, un tās ir jārisina. Īpaši šo valstu integritātes, teritoriālās integritātes jautājums, bet valstīm ir, jā, valstīs jāstiprina arī tautsaimniecību, un kā Eiropas Savienība mēs šajā jomā varam daudz darīt. Galvenie neatrisinātie jautājumi ir saistīti ar bēgļiem, pārvietotiem personām. Poseltkungs to jau minēja. Es domāju, ka būtu ļoti žēl, ja mēs šīs problēmas nespētu atrisināt eh, pašreizajā periodā. Man ir jāmin, ka ziņojumā nav runāts par minoritāšu aizsardzību starptautisko konvenciju. Paldies! Paskūkungam vārds tālāk, lūdzu. Šodien debatējam par ļoti labi sagatavotu ziņojumu, kas skar nozīmīgu reģionu Dienvidkaukāzam. Tas precīzi atspoguļo arī Eiropas drošības stratēģijas rekomendācijas, kas norāda, ka Šī strateģiskā geogrāfiskā nozīme nodrošina arī gāzes plūsmu uz Eiropu, caur Kaspijas jūru, un līdz ar to pie, ir mums strateģiski nozīmīgs partneris. Un tas arī liek mums rīkoties. Bet tieši tāpēc, ka tas ir tik strateģisks reģions enerģētikas jomā, tur visu laiku mēs redzam starptautisko uh, spēku cīņu Un šie starptautiskie konflikti, kas ir reģiona aktuāli, nekādā ziņā nav atrisināti, ir tikai daži brīdi iesaldēti. Un, ja Dienvidu kaut kāds grib pilnībā izsmelt un izmantot savu potenciālu, tad viņiem tiešām ir aktīvāk jārīkojas. Pat, ja tas arī pieprasa dažiem sarūktinām. Paldies! Paldies Paskukungam! Tālāk Vatsona kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, apsveicu Kirovu kungu un arī Kazakungs par paveikto. Ja mūsu attiecības tiek raudzīts tikai no enerģētikas perspektīvas, tad mēs nespēsim nodrošināt arī drošību citās jomās. Tas nozīmē drošību un ekonomikas attīstību. Lūk, tam īstenībā jābūt zinējspēkam mūsu attiecībās ar Dienvidkaukās. Tas nozīmē arī jaunas strateģiskas attiecības ar NATO, uh, aktīvas sarunas ar Turciju un Krieviju kā vietējiem spēkiem, lai tiešām maksimizētu piedāvāto potenciālu un arī panākt ciešāku cilvēku apmaiņu, un tas prasa arī vīzu eh, īpašo režīmu izveidošanu. Es apsveicu arī Janukoviču kungu un Medveģeva kungu prezidentu paziņojums par Moldovu, kas parāda, cik daudz diplomātija var panākt. Un apsveicu komisāru Fuiler kungu, kas ir viens no aktīvākajiem uh, tuvo kaimiņu attiecības politikas austrumu partnerības veicinātājiem. Un es ceru, ka kopējā drošības un ārpolitika aktīvāk iesaistīsies un nozīmēs ciešāku Eiropas Savienības iesaisti Melnās jūras reģiona valstīs. Paldies! Paldies, Vatsan kungam! Tālāk Prēdes kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Godātais komisārkungs, apsveicu Kirilo kungu un pateicos par sadarbību ziņojumu izstrādes laikā. Divi komentāri. Pirmkārt, demokrātija. Pasaulkungs norādīja, ka valstīm ir jāsadarbojas. Jā, šī reģiona valstis var sadarboties. Mēs runājam par Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu. Tās ir valstis, kurās ir spēkā likums, kurā darbojas tiesiskums, un tās ir paredzams valstis, un mēs tikai esam ieguvējuši šajā ziņā. Otrakārt, enerģētika Gruzija un Azerbaidžāns ir nozīmīgas tranzītvalstis enerģētikas resursiem, un tādēļ spēlē nozīmīgu lomu avotu dažādošanas ziņā. Un te ir īpaši jāizcer dažādi veidi transporta projekti. Un svarīgākais ir ievērot savskatāmību. Paldies! Paldies! Melcerkungam vārds tālāk lūdzu. Priekšstādātāji, Eiropas enerģētikas neatkarību sam, eh, palielināšanu, no, tātad mazinot atkarību no Krievijas, ir jānodrošina šī avotu ņemšana no Kaukāzes reģiona. Un te, nu, lūk, ir tieši centrālais jautājums. Mēs ne, neredzam tikai to kādu kopējo gāzes un naftas eh, tirzniecības punktu, bet, kā redzam, ka arī te visu laiku jauc iekšā Krievija un Turcija. Uh, Ja mēs noslēdzam šo līgumu, tad te ir jāietver kopējā stabilitātes uh, paktā, jo stabilitātes pakts ietver arī Eiropas Savienības intereses, bet mēs nedrīkstam visu to atstāt kur Turcijas ziņā, jo tas nozīmētu arī mums eh, samazināt mūsu iespējas arī risināt sarunas par iestāšanos, Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Ja mēs tā redzam, uh, Nabuko projekts, kā tiek veidots, mēs ceram, ka līdzinējai sliktā pieredze neatspoguļosies Saustrīm projektā, lai mums nebūtu tālāk vēl jāmēģina šīs avots rast Ķīnā. Paldies! Paldies, Melcer kungam! Tālāk paskas kungam vārds lūdzu. Priekšsēdētāji komisārkungs. Armēnijas pārstāvi man jau iepriekš norādīja, ka šajā ziņām ir ļoti svarīgi rakstīt arī Kalnu Karabahas konfliktu atrisinājumu, jo tas līdz ar to kļūst par Eiropas Savienības oficiālo pozīciju un arī 20. Uh, eh, arī visu veco valstu ministru paziņojums līdz ar to netiek ņemts īsti vērā. Te nav saskaņots piemēram, 8. un 10. punkts neatbilst nopietnējiem pamatprincipiem, ko ir apstiprinājis ECO. Un ja mēs pieņemsim ziņojumu šādā uh, piedāvātā redakcijā, tas, diemžēl, varēs uh, kļūt par zināmu sarežģījumu tālākā Kalnu Karabahas konflikta risināšanā. tad mums ir jāņem vērā šis iespējamais strīdīgais jautājums, un es aicinātu svītrot strīdīgos punktus, vai arī tad līdz ar to atlikt balsošanu par šo ziņojumu uz vēlāku laiku, lai arī Armēnijas uh, puse varētu labāk izskaidrot savu pozīciju. Paldies! Paldies, Paskas kungam! Tātad vārds komisāra kungam lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātie deputāti! Manuprāt, pēdējais runātājs Paškas kungs. Pateicu ļoti svarīgu lietu. Nu jā, varbūt es ņemot vērā šo aktuālo situāciju, trīs īsts komentārs. Pirmkārt, es uzskatu, ka mums ir stratēģija. Un stratēģija nozīmē izmantot austrumu partnerību, panākt, ka trīs valstis tuvojas Eiropas Savienībai. Iespējams, cik vien mēs varam biežam izveidot cieši saites. Otkārt, mums arī ir konkrēti instrumenti. Asociācijas nolīgumi, ekonomiskās integrācijas nolīgums, mobilitāte, vīzu jautājums un nemazāk svarīgs arī Eiropas Savienība, kas pati pārveidojas, kas arī izveido šo kopienas pieju arī kopējā drošības un ārlietu politikā. Un treškārt, es sagaidu, ka mēs arī ar Eiropas parlamentu turpināsim diskusijas un tālāk diskutēsim arī kaimiņu politikas kopējo paketi, kurā ir iekļaut arī nozīmīgi jēdzieni, kā piemēram šāds iespējams tuvāk Eiropas Savienībai, vai tas nozīmē, ka tas būtu iepriekš arī vispār jādefinē. Paldies! Paldies! Un tagad dosim vēl vārdu Kirilokungam, referentam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vēlreiz no savas puses paldies par visiem komentāriem, paldies par arī ciešo sadarbību ar kolēģiem un paldies par atbalstu, ko lielākā daļa no kolēģiem šodien arī apliecināja. Paldies arī Kazakungam, kurš ļoti konstruktīvā veidā arī sniedz savu ieguldījumu un arī daudziem kolēģiem ITRA komitejā, kuru viedokļi ir atspogļot ziņojumā. Tāpat arī paldies ārlietu komitejas sekretariātam, kurš arī uh, koordinēja darbu starp nevalstiskām organizācijām, arī uzklausot un iekļaujot ziņojumā viņu piedāvātās idejas. Un es vēl gribētu kopā savelkot, norādīt, ka mums ir jāpiemēro tie paši principi, kurus mēs dzirdējām uh, attiecībā uz visām valstīm. Un vairāk kolēģi norādīja, ka Mums visu laiku, protams, ir jāpatur prātā Gruzijas teritoriālā integritāte un pašnoteikšanās tiesības. Mēs zinām, ka šie ir universāli principi, un šie universālie principi ir pat labākā bāze attiecību veidošanā. Es gribu norādīt arī, ka komisija un padome ņems vērā arī, arī piedāvātās rekomendācijas kopējā Eiropas Savienības stratēģija Dienvidu Kaukās valstīs. Un manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, ka arī komisārs Fīle uh, bija ļoti nozīmīgā laikā šajā reģionā. Un es aicinātu arī, ka barons Ashton darītu to pašu un mēģinātu tiešām šo konfliktu atrisināt. Vēlreiz es arī gribu uzsvērt padomus pagājušās nedēļas lēmumu, kas arī aicināja uzsākt šo uh, tirdzniecības asociācijas nolīgumu un vēlreiz uzsvērt, ka šo uh, attiecību aktualizācija ir visu laiku uzdevums un pareizais solis. Lai šajā reģionā mēs nepiedzīvātu konfliktu sāsināšanu, savādāk atkal mēs piedzīvosim situāciju, ka esam nokavējuši, nogulējuši iespēju rīkoties. Mēs esam zināms secinājums izdarījuši, proti Eiropa ir piedzīvojusi un pati zina, ka teritoriālā integrācija un sadarbība ir un vienīgais veids, kā mēs varam veidot labāku nākotni. Paldies! Paldies! būs priekšsēdēt paziņojums, un tad tūlīt arī sekos balsošana.